Ja līdz sanāksmes beigām netiks iesniegts nekāds pretenzijas, tad eh, šis saraksts tiks pasludināts par spēkā esošu. Mēs esam arī uh, izplatījuši konkrētu tekstu. Tas ir par regulu 596 no 2009. gada. Tā ir parlamenta un padomes regula par uh, procedūru, par kontrolas procedūru, un mēs runājam par ceturto daļu. Tagad te būs daudz skaitļu, komisijas, eh, dokuments, padoms dokuments, es jūs ar to neiepazīstināšu, jūs varēsiet eh, ar to iepazīties tīmekļa vietnē zem sadaļas seans on direct. Tā jūs ietaupīsiet gan manu, gan savu laiku. Tagad gribēju pateikt, kā priekšsēdētājs.